Bien, la séance est ouverte. Labrīt, sāksim sanāksmi. Godātie kolēģi. Dāmas un kungi. Starbrīdis beidzies. Un šorīt mēs varēsim pastrādāt samērā ātri. Paldies tiem, kas ir klāt, un paldies tiem, kas ir atnākuši mūsu kā atbalsta eh, grupa pastiprināt. Un Tomēr ceturtdienas e, rītā ir grūti savākt visus deputātus. Mums ir palicis balsošanai divi grozījumi par emergency reserve visās e, pozīcijās, kas ir ārpus FF, un balsojums par. Je comprends. Un peu de silence. Pieņēmumiem. Es saprotu, ka pēdējās vēl vakardien atlikušās problēmas, kuras mēs varējām pabeigt skatīt koordinatoru vidū, ir tagad atrisinātas un grupas ir vienojušās par to veidu, kā tiks prezentēts balsojums, un mēs vēl pārbaudīsim, vai ir vairākums attiecībā uz Annas Jensens priekšlikumiem pēc pēdējās sarunas. Aicinu tagad eh, kad pozīcijas outside MFF rezerves palīdzību ārkārtas gadījumiem. Lielajā grāmatā tā ir. C'est la page 234. 234, 235 lielajā grāmatā angļu valodas versijā. Euh, ir 118. grozījums. Iesniegus attīstības komiteja, referents par, kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 589 sociāldemokrāta grozījums. Pār, pret, atturas, pieņemts. Tātad tie ir skaitļi ārkārtas rezervēji, kādi paliek spēkā šajā grozījumā. Pāriem pie maksājuma listas. Jūsu priekšā ir balsošanas liste un neliela piezīme pielikumā, kur ir skaidrota referenta nostāja. Ļoti labi, ka tautīnieks eh, priekšnieks eh, vadība ir klāt. Var redzēt, ka nakts bija gara un grūta, un ceru, ka eh, izskatās, ka ir skatīti ne tikai budžeta jautājumi nakts laikā, bet par maksājumiem vai referents vēlas paskaidrot pieju, kāda paliek spēkā. All, I... Jā, tad eh, pirmkārt man nepieciešams paskaidrot, ka balsošanas sarakstā vakar kategorijā 4 četri bija skaitļi, kas, manuprāt, nebija pareizi. Mums bija jāveic tehniski labojumi. Bet tagad eh, pašos eh, grozījumos teksts bija pareizs, mēs balsojam pareizi. Vienkārši, lai cilvēki nejustos, ka viņi saņēma nepareizi informāciju, bet tur bija daži kļūdaini skaitļi balsošanas sarakstā, bet pašos grozījumos tie bija saskaņā ar vienošanos par maksājumiem. Tātad mums ir saraksts, par kur mēs oficiāli esam vienojušies. Tā ir izsūtīta jums visiem, lai jūs varētu redzēt, kuras, kurās pozīcijās ir bijuši palielinājumi maksājumiem. Un man jāsaka, ka tas atspoguļo to, par ko vienojās koordinātori. Mēs esam arī saistības palielinājuši, samazinājuši maksājumus, lai nerastos problēmas ar nesakritības ar saistībām un maksājumiem. Un esam arī sagatavojuši jaunas budžeta pozīcijas, izmēģinājumu projektus un tā tālāk. Tātad tas ir par balsojumu vakar. Kopējā summa, par ko tiek palielināta maksājuma, virs šiem grieztiem 213 miljonu eiro. Priekš tā mums ir nepieciešams elastības mehānisms, un mēs tad prasīsim to arī uh, humanitārai uh, palīdzībai, tas arī Dihāna kungs uzņemsies atbildību par to, bet uh, jūs priekšā ir saraksts, tātad mēs balsosim par to summu, kas iet virs šiem griestiem. Un tā ir tāda, kā mēs e, apspriedām. Un domāju, ka grupām bija iespējams izskatīt saraksts un pārliecināts, ka tas ir saskaņā ar mūsu vienošanos. Merci, Anne. Paldies, Anna. Aicinu. Likt uz balsojumu. E, Maks e, šajā listē divus balsojumus blokā. Vispirms referenta priekšlikums saskaņā ar tradīciju, kāda valda mūsu komitejā, un pēc tam blokā grozījums, ko iesnieguši sociālisti, kas ir savietojami ar pirmo balsojumu blokā. Par referentu priekšlikumu par. Pret. atturas. Alda vienīgā par sociālistu priekšlikumu par pret pārbaudām elektroniski. Izskatās, kā vairākums ir pret. Visiem ir kartes, paņemam kartes. Die Wahl läuft gar nicht. Any technical problem? Non Ok, le vote est clos. Beidzam balsot. 13 par 23 pret, noraidīts. Tālāk maksājumi. Problēmas ir atrisinātas un apzinoties to, kā jau norādīja referents. Mēs varam sasniegt šo maksājumu līmeni tikai mobilizējot daļu. Fleksibilitātes instrumenti, kas nozīmē grozījums DFS un mūsu referents Žans Liks Dēns gatavo ziņojumu šajā sakarā, līdz ko tas būs pieejams, mēs to skatīsim pirmdien koordinatoru sanāksmē, lai budžeta komitejā ārkārtas sēdē skatītu trešdien pēcpusdienā trijos. Žanluk, tu gribi ko sacīt? Kā nu Jensen teica, mēs gatavojam ziņojumu, mēs koncentrēsimies uz uh, Eh, fleksibilitāti, galvenokārt trīs pozīcijas - Kipra, humanā palīdzība un nabadzība. Eh, tā kā mēs vienojāmies starp koordinatoriem un ziņojums ir praktiski gatavs, to varēs eh, drīzumā arī izlasīt. Trebjā. Lieliski. Tagad aicinu pāriet pie ieņēmumu daļas grozījumi ir atrodami lielās grāmatas sākumā, trešā, ceturtā lapuse. Trešajā sadaļā ir vairāk alde grozījumi. Visi ir alde grozījumi referents vēlas izteikties. Well, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šī komiteja parasti neveic grozījumus ieņēmums daļā. Līdz ar to tā ir tāda jauna parādība. Grozījumi šeit ir parasti vērsti uz to, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību, vairāk informācijas par iekasēšanas izmaksām Tāpat arī, ko darīt ar pārpalikumu. Dalību valstis e, aizmirst pateikt bieži vien saviem iedzīvotājiem, ka viņi ir saņēmuši pārpalikumu, nu, un to mēs vēlamies novērst. Tātad e, par to tad arī ir šie grozījumi, lai nodrošinātu caurskatāmību. Protams, ka parlamenta ietekme uz ieņēmumu daļu ir diezgan maza. Uh, Līdz ar to varētu teikt, no šāda viedokļa šis balsojums nav pārāk svarīgs, bet mēs vēlamies nosūtīt šādu signālu. Cislā. Merci, Jan. Alors... Paldies, Anna. Jūs varbūt atceraties, ka mūsu politiskais mērķis iesniedzot šos mērķus un tos, eh, šos grozījumus un apspriežot pamatā ir paturēt spākā, spā, prātā to, ka tad, kad parlaments balso par izdevumiem, ir ar tiesībām par tiem izteikties. Un pat, ja e, līgums mums nepiešķir pilnīgas pilnvaras resursu ziņā, mūs, mums ir tiesības un pienākums par tiem runāt. Un mēs gribam izmantot iespēju lai pieprasītu vairāk caurskatāmības, lai publiskotu visu informāciju, kas ir mūsu rīcībā uz šo brīdi, kas arī ir publicēta no komisijas puses, bet kurai pagaidām vēl neviens nav pievērsis nekādu vērību, un kura varētu interesēt mēdījus un sabiedrisko domu tad, kad tā tiks uh, E, publicēta plašāk. Sekretariāts ar referenti ir sagatavojis e, paziņojumu, kas tika izsūtīts vakarā un agri šorīt, ar ļoti interesantām tabulām, kurās ir redzams tas, ka ņemot vērā visas atkāpes, kas ir sniegtas PVN un muitas resursu iekasēšanā atsevišķu valstu labā, un it īpaši visas atlaides un atlaides no atlaidēm, kas ir piešķirtas atsevišķām valstīm, mēs nonākam pie tāda rezultāta, ka jo nabadzīgāka ir valsts Eiropā ir, jo lielāks ir tās devums budžetā. Un ja kāds var to attaisnot vēlētāju priekšā, tad man būs to ļoti interesanti uzklausīt. Un tas var pastāvēt tikai kādu laiku, tāpēc, ka neviens vienkārši par to nezina, un mums tas būtu jādara zināms. Mēs jau esam sākuši to mm, teikt pirms eh, kāda laika, tad, kad eh, tika sāks runāt par DFS, nekādas jēgas no tā nebija, un ir svarīgi darīt to tagad, tāpēc, ka mēs tajā pašā laikā lemjam par Eh, sastāvu, prezidentūru, eh, augsta līmeņa grupai par pašresursiem, kas ir izšķirīgais elements eh, mūsu vienošanās. Pēc e e ziņā mēs par to runājām vēl vakar. saistībā ar eh, vakariņām, kas notika ar komisijas pārstāvjiem un Barozu, un domāju, ka šie ir grozījumi, kas nāk piemērotā brīdī. Tāpēc es gribu piedāvāt balsot blokā par grozījumu Justification of Collecting Costs, kas atbilst eh, pirmajai lapusei un, un 811 un 802 nākošajā lapusē. Pēc tam atsevišķi par skaitļiem balsosim. Par collecting costs, par blokā, par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 803 kas ir iepriekšējā pārlak, pārpalikuma izmantošana par pret. Atturas. Pieņemts. 803 nobalsojām, 804. Soda naudas par pret atturas pieņemts. Citu balsojumu nav. Visi budžeta grozījumi ir tikuši nobalsoti. Es jūs apsveicu. Dominiks Rikē izskatās noskums. bet mēs, kamēr tu gulēji, jau visu sabalsojām. Jā, tava grupa uzvarēja. Vispirms apsveiksim referenti. Voilà, remercier euh, l'ensemble. Pateiksimies visiem koordinatoriem, referentiem euh, un līdzstrādniekiem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 pirmdien, iespējams, ka es mazliet nokavēšos, tāpēc, ka man ir jābūt Briselē pirmdien, lai tiktos ar Barozu, un es būšu pirms ap septiņiem vakarā. Koordinātori tie, kas pirmdien ārkārt sanāksme e, trešdien trijos, un līdz tam mums būs kontaktu grupa ar e, Mārtiņu Šulcu otrdien pēcpusdienā, lai mēs varētu un priekšsēdētāja konferences varētu apstiprināt darba kalendāru DFS balsojumam un citiem balsojumiem, kas attiecas uz mūsu vakar šodien balsoto, tas ir budžeta grozījumus. Plenāra sēdē mēs to skatīsim otrajā Strasbūras sesijā 23. oktobrī, un tad mēs redzēsim, cik tālu ir ticusi padome un vai visi politiskie priekšnosacījumi ir ņemt vērā. Paldies, Anna! Kāds no jūsu puses ne tādā gadījumā sēdi, mēs esam beiguši. Paldies!